Kolēģi, sāksim ar paziņojumiem, bet balsojums nesāksies, kamēr nebūs visi gatavi. Vispirms valoda profils. Tulkojums būs visās valodās, izņemot horvātu un gēļu valodu un saskaņā ar reglamentu 205. punktu mums būs referenta nosaušana. Maite Paketa un Dandua Rīt no Aldi grupas ir nosaukt kā referenta atzinumam par direktīvas projektu par ziņotājiem par savienības tiesību pārkāpumiem. Lenārs no ETP grupas ir kā referents nosaukts um, regulai par uh, ES informācijas sistēmu sadarbspēju, un tad Nuna Melo ir nosaukts kā referents regulas projektam par ES informācijas sistēmu sadarbspēju. Vai, kom, vai komisija šīs rekomendācijas atbalsta? Jā, būs elektroniskais balsojums tūlīt, un ja būsim gatavi Balsojumam, balsojums būs elektronisks, ja kādam nav elektroniskās balsošanas kartītes, lūdzu darīt to zinām. Un tagad īsti tulku kabīnes paziņojums. Mēs esam sasnieguši tulku protestu 21. dienu. Parlamenta administrācija joprojām nav spērusi soļus, lai atrisinātu darbu strīdu. Taisn otrādi pēc astoņu mēnešu ilgušām sarunām ar parlamenta darbinieku komiteju sekretārs tagad ir ieņēmis vēl nepiekāpīgāku nostāju. Tādēļ daudzas kabīnes arī šajā sēdē pārtrauks darbu precīzi saskaņā ar darba kārtību pulksten astoņos. Paldies par uzmanību! kosher for the new voting, uh, from except from the yes. Colleagues, um, we come to... Kolēģi, trešais darba kārtības punkts - situācija Ungārijā. Pēc 17. 2017. gada 17. māja parlamenta rezolūcijas Sargentīnī kundzes uh, <clears throat> ziņojuma projekts. Uh, vai referenti vēlas izteikties? Nevēlas tad mēs varēsim tūlīt ķerties pie balsojumiem. Man ir viens paziņojums, Silvija Gijoma nav parakstījusi 253. grozījumu, jo viņa vēlas, lai viņas vārds tiktu no šī grozījuma svītrots. Ar šo nelielo grozījumu mēs tagad varam sākt balsot. Un sāksim ar septīto kompromisu. Sākam balsot. joprojām balsojam. Es redzu, ka cilvēki vēl ieņem vietas, lūdzu, ieņemiet vietas. Balsojums būs joprojām atklāts, un kamēr tas tā ir, vēlos norādīt, ka mums ir e e viens ETP deputāts liekais. Tātad lūdzu ETP grupu to atrisināt, vai visi ir tagad nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad S un D grupai ir viens liekais deputāts. Lūdzu, S un D grupu atrisināt šo jautājumu lūdzu vienu S un D balsotāju izņemt. Jūs esat ETP deputāts, Tomas, es tikai atgādinu. Labi, viss atrisināts, beidzam balsot, pieņemts. Devītais kompromiss, sākam balsot. Devītais kompromiss, joprojām balsam, beidzam balsot. ETP ir viens liekais. Es zinu, ka visi ir ļoti uh, strādāt griboši šodien, bet lūdzu ETP vienu balsotāju mazāk. Labi, viss kārtībā, beidzam balsot, pieņemts desmitais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 11. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums, otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. <clears throat> kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101. grozījums. Sākam balsot. Vi beidzam balsot. Noraidīts. 111. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Trīsdesmit piektais kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 123. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 37. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 42. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 43. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 154. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. ar mutisko papildinājumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 46. kompromiss sākam balsot. Pagaidiet, lūdzu. Mēs gribam vēlreiz balsot par 45. kompromisu. Kādēļ? Vai bija kļūda? Ir lūgums atkārtot balsojumu par 45. kompromisu. Vai jūs varētu lūdzu nomierināties nedaudz? Te ir reglamenti jautājums lūdz priekšsēdi. Problēma ir tāda, ka balsojums ne neutralizējās pēc iepriekšējā balsojuma. Tad, tad netika nodzēsts eh, apatūras. Labi, nu tad atkārtosim. Balsojam par 45. kompromisu. Sākam balsot. Jureka kungs, lūdzu. Uz kāda pamata? Mēs atkārtosim balsojumu. Uz kāda pamata balsojumu atkārtosim? Nesen plenāras sēdē bija daudz tādu lūgumu, tā skaitā no lielākās grupas, atkārtot balsojumu, un visi lūguma tika norād, noraidīta. Nav šādas prakses atkārtot balsojumu, ja kādam neapmierina balsojums. Jums taisnība, Jureka kungs, tāda praksa nav, bet vismaz divas politiskās grupas sacīja, ka viņi nebija pārliecināti par to, eh, kā varēja būt šāds uh, rezultāts. Tādēļ atkārtosim balsojumu par 45. un jūs arī uh, pieteicāt savu reglamentu jautājumu balsošanas vidū. Uh, tādēļ lūdzu turpināsim balsojumu. 45. kompromiss sākam balsot. Es sniedzu atbildi, tātad lūdzu tagad vienkārši balsosim par 45. Es vienkārši gribētu saprast, par ko šeit ir runa. Compromise 45. 45. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 169. grozījums, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48a kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. grozījums otrā daļa. Sākam balsot. Viens, septiņi, astoņi, otrā daļa. Paldies, Birgite. Joprojām balsojam, tagad beidzam balsot. Noraidīts. 202. grozījums, pirmā daļa, pirm, mm, sākam balsot. Divsimt divi pirmā daļa, beidzam balsot tagad. Noraidīts. Trešā daļa, 2, 2, 0, 2, trešā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 50. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 186. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 188. grozījums tikai papildinājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 208. grozījums tikai par papildinājumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 210. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 212. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 216. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 220. grozījums. <clears throat> Tikai par papildinājumu balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 58. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 233. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 244. grozījums. Tikai papildinājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 247. grozījums. Atkal balsojam tikai par papildinājumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 257. par papildinājumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 164. grozījums. Sākam balsot. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 250. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 253. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss apsvērumos sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais uh, kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 21. grozījums par papildinājumu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. un gala balsojums. Personāla balsojums sākam balsot. Gala balsojums, personāla balsojums. Vai viss ir nobalsojuši? Ar mūzikālu pavadījumu, un tagad beidzam balsot. Pieņemts 37 pār 19 pret, neviens neaturas, apsveicam referenti. Jureka kungs, jums ir reglamenta jautājums lūdzu. Es gribētu pieteikt mazākumu viedokli par šo rezolūciju. Okay, Mazākuma eh, viedokļu eh, atļauj jums 52. reglamenta punkts, ja jūs to laicīgi iesniedzat eh, cecīgā kārtībā. Paldies, kolēģi! Ar to beidzam šo balsojumu. Nākamais eh, balsojums būs par 20. jūnijā prezentēto rezolūciju, kas balstītu uz politisko grupu plašu vienošanos. Eh, rezolūcijas teksts eh, seko lībe mutiski uzdotam jautājumam vadlīnijas dalību valstīm, lai neatļaut humanitāro palīdzību kriminalizēt. Sākam balsot, viens balsojums, sākam balsot. Tiem, kas ir izņēmuši balsošanas kartītes, lūdzu, ielieciet tās apakaļ un balsojiet, kolēģi. Vai visi balso? Tā bija mana kļūda, mana ķermeņa valoda. Varēja likt domāt, ka balsojums ir beidzies, bet tā nav. Tā ir arī mana rezolūcija. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 38 pret 16, diviem atturoties. Paldies, līdz ar to beidzam balsot. Paldies, kolēģi! Kolēģi, tagad sāksim skatīt piekto darbkārtības punktu, bet pēc brīža, ja jūs nepaliksiet uz šo punktu, lūdzu atstājiet zāli klusām. Paldies! Kolīgs. Kolēģi, man ir liels prieks sveikt mūsu vidū Giovanni Butarelli, Eiropas datu uh, aizsardzības uzraugu. Sirsnīgi sveicu Vievi Roska kungu un visu komandu. Butarelli kungs prezentēs savu atzinumu par tiešsaistes manipulāciju un personas datiem. Viņš uh, šeit no prezidija prezentēs šo savu prezentāciju un uh, sirsnīgi gribu viņam pateikties personīgi par uh, to visu darbu, ko viņš uh, veica um, GDPR, šīs vispārējais datāsēdzības regulas kontekstā, un tagad došu vārdu Giovanni, lai viņš var uzreiz izteikties un sniegt savu desmit minūšu prezentāciju, lūdzu. Priekšsādātāji, godātie deputāti. Protams, esmu uh, pateicīgs jums, ka ierūdzāt mani uz šīs dienas sanāksmes. Saprotu, ka tā nav sakritība, ka šis jūsu darbkārtības punkts uh, tiek skatīts tieši pirms uzklausīšanas, kur organizēja šī komiteja kopā ar ITRE, AFKO un Jurī komiteju. Eiropas datu aizsardzības uzraudzības birojā mēs esam strādājuši pie mūsu uh, atzinumu par uh, šo te tiešsaistes manipulāciju, par to strādājām jau daudzus mēnešus pirms uh, avīzēs un uh, citur parādījās ziņas par uh, Cambridge Analytica, un mēs sākām jau mini uh, G7 sanāksmē Romā. Man skaidrs kļuva tas toreiz, ka tās augstās viltus ziņas patiesībā bija eh, jautājums, kas ir saistīts ar sistemātisku cilvēku personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, un atzinums bija gatavs publikācijai jau tad, kad šis eh, jautājums parādījās ziņās, bet eh, mums nekas nebija jāatjauno, ņemot vērā skandālu, un tas bija tāpēc, ka šī te um, problēma par tiešsaistes manipulācijām uh, nav saistīta ar tikai divu privātu uzņēmumu praksi, kas e, ļoti iespējams ir nelegāla un e, pilnīgi noteikti ir neētiska rīcība, bet e, mūsuprāt, um, tas raksturo sociālos mēdījus un nebūtu pareizi censties trivializēt šo jautājumu. Uh, Facebook un Cambridge Analytica Uh, stāsts uh, skar visu digitālās informācijas ekosistēmu. Tā uh, ir um, izplatusies, ir izvērsusies bez ierobežojumiem, un tāpēc tagad, kopš ir pagājis viens mēnešs, kopš vispārējais datu aizsardzības regulas stāšanās spēkā, šis ir visaktuālākais jautājums, kas nodarbina datu aizsardzības uzraugus. Un tāpēc uh, es piešķiru prioritāti šim atzinumam. Es gribētu jūs aicināt īsi um, atcerēties dažus faktus par to, kādā situācijā mēs atrodamies. Pirmkārt, secinājums, ka ļoti neliels skaits milzīgu uzņēmumu ir uh, parādījušies kā uh, digitālā satura turētāji. Lielākā daļa uh, cilvēku patērē šo saturu, un 3, 3, ceturdaļas lietotāju, tad cilvēku Eiropā lieto internetu informācijas iegūšanai un nevis avīzes. Un lielākā daļa um, lietotāju um, izmanto savus uh, viedtālruņus meklēšanai, kur viens liels uzņēmums uh, pārvalda lielāko daļu uh, tirgus un uh, arī uh, reklāmas ienākumi um, nonāk galvenokārt uh, interneta reklāmu turētāju rokās. Un uh, neviens nevar pateikt, kāpēc zināms saturs vai reklāma parādās uh, šo platformu uh, saturā. Un tad ir tādi uh, mikro lēmumi par to, kur parādās saturs, un to nosaka uh, necaurskatām algoritmi. Tātad eh, rāsisms un cita veida saturs, eh, kaitīgs saturs izplatās eh, nevis politisku apsvērumu dēļ vien, bet tāpēc, ka tas rada ieņēmumus. Tā pašā laikā investīcijas jaunu uzņēmumos samazinās, jo investori vairs netic, ka var konkurēt ar dominējušajām kompānijām. Un tā ir sistēma, kas ir radījis lielāko izau, izaicinājumu mm, datu aizsardzībai un vārda brīvībai. Varbūt, ka mēs esam pieļāvuši līdz šim brīdim nekontrolētas prakses, jo mēs visi uzskatījām, ka eh, tas eh, aprobežojas ar komerc pasauli. Ērtība eh, šķita ehm, tā kā atlīdzība par to, ka esam kaut vai zaudējuši kontroli pār mūsu datiem, bet tagad šī pati ekosistēma apdraud sociālo kohēziju un demokrātiju. Mēs atzīmējam, ka um, cilvēki pirmkārt jau tiek novēroti visu laiku, kamēr viņi ir eh, tiešsaistē, otrkārt viņi tiek kategorizēti eh, veidos, pret ko nevaram iebilst, un treškārt viņiem tiek, ja tā var teikt, barota informācija saskaņā ar to, ko algoritmi nosaka kā vislielākos ieņēmumus nesošo veidu. Uh, un tas ierobežo vārdu brīvību. Un tātad koncentrējot informācijas vāru eh, tādā veidā, eh, tas ir radījis eh, vieglu mērķi kaitniekiem. Uh, Un mēs esam pieļāvuši, ka digitālo uh, sabiedrisko telpu pārņem tāda kā pseido publiskā telpa. Tagad izskatās, ka šajos brīvās uh, izklaušanās fórumos tiek patiesībā uh, izvietota informācija, kuras mērķis ir maksimizēt ienākumus. Mēs varam daudz runāt par uh, algoritmiem, kurus var pielāgot, lai e, izvairītos no negatīva rezultāta. Jā, algoritmus var e, veidot, e, ņemot par pamatu ētiskus apsvērums, ko es ar to domāju. Mūsuprāt, ētika nozīmē izvērtēt, kas būtu pareizais, ko darīt, um, un kas vismazāk varētu kaitēt citiem, lai arī kas viņi būtu, darbņēmēji, balsotāji vai uh, Eh, klienti. Un ētika ir eh, jānosaka, ka eh, zināma rīcība varbūt arī nepieņemama, pat ja visi noteikumi tiek ievēroti, tā skaitā datu aizsardzības regulību GDPR. Un tas ir tas lielais izaicinājums gan GDPR, gan arī EDPB, Eiropas datu aizsardzības kolēģijai. Uzņēmiem ir jāsāk domāt par to, kā aizsargāt cilvēkus, Un uh, mēs tagad visi saņemam šo, šos informācijas dokumentus par datu aizsardzību, bet te pašā laikā ir ļoti uh, nevienmērīgi uh, sadalīt šīs digitālās dividendes. Um, parlamentiem, arī Eiropas parlamentam ir jādod signāls uzņēmumiem, ka galu galā um, mm, galu galā ir atbildīgi tikai saviem uh, akcionāriem, un tāpēc uh, mums uh, nevajadzētu uh, um, tā kā ļaut sevi iekārdināt uh, ar šiem solījumiem, ka tiek veidota kopiena, atbalstīt cilvēku un tā tālāk. Un tāpēc uh, GDPR kontekstā publiskās intereses ir jādefinē uh, tautas vēlētiem pārstāvjiem likumā un nevis jāļauj to darīt peļņu gūstošām uh, kompānijām. Uh, un mēs arī varam sniegt jums papildus atbalstu, dosim jums um, arī ar um, apvienotās karalists informācijas komisāra dienas starpniecību un arī citiem datu aizsardzības uzraugiem. Mēs turpināsim šo jautājumu apspriest uh, Eiropas datu aizsardzības kolēģijas uh, jūlijas sanāksmē. Kā jau mani kolēģi drīz par to ziņos, Es gribu uzsvērt, ka ir ļoti svarīgs tas, ko es šodien saku, un gribu aicināt, lai arī ko jūs lemsiet Facebook un Cambridge Analytica gadījumā, tas noteikti ietekmēs arī lēmumus turpmākajos 10-20 gados. Eiropas vēlēšanas tuvojas, un es eh, domāju, ka mums vajadzētu eh, šo brīdi izmantot, lai eh, pieņemtu pienācīgus aizsardzības uh, principus, lai nodrošinātu līdzvērtīgas tiesības visām politiskajām kustībām izpausties, un tāpēc es aicināju kolēģiem, uh, tā aizsardzības kolēģijā, pēc pirmā secinājuma kārtas par uh, Facebook un Cambridge Analytica lietu um, apsvērt iespēju pieņemt vadlīnijas, uh, attiecībā uz politiskajām reklāmām, politiskajām kampaņām, un tā varētu būt viena no prioritātēm līdz 2018. gada noslēgumam. Paldies par uzmanību! Lielas paldies, Giovanni, un kā jau jūs teicāt, tā nav sagadīšanās, ka mēs lūdzām jūs uh, izteikties uh, tieši pirms uh, Facebook analīt un Cambridge Analytica otrās uzklausīšanas. Un tagad mums ir īs laiks jautājumu uzdošanai un atbildēm. Deputātiem ir iespēja uzdot jautājumus. Vispirms Barbara Spinelli, lūdzu. Volevo innanzitutto ringraziare. Jā, paldies. Vispirms es gribētu pateikties eh, doktoram Butrēlī par viņa atzinumu, kas tiešām ir ļoti interesants. Man ir viens jautājums par eh, sadarbību, kas tiek ieteikta atzinumā. Tātad ar uzraudzības iestādēm vēlēšanu kontekstā un arī ar audiovizuālajām iestādēm. Vai šī sadarbība, kā šī sadarbība varētu izpausties, un vai šeit nepastāv risks, ka saturs internetā varētu tikt eh, izņemts uh, Uh, balstoties uz kritērijiem, kas nav uh, pašregulējoši. Man uh, gribētos arī uzzināt, vai var vienādā mērogā nodrošināt pilsoņus, pilsoņu aizsardzību un kas attiec uz korekcijas mehānismu. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par iespēju iesliegt kolektīvās sūdzības, ja tiek ietekmēta privātā sfēra, privātums. Uh, Datu aizsardzības pamatregula tagad to atļauj, bet eh, tiesa uh, ir sniegusi atšķirīgu uh, atzinumu par patērētāju definīciju. Paldies, Birgit Zipela, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, un paldies Butarelī kungam par viņa izklāstu. Es domāju, ka mums visiem jau tagad ir uh, skaidrs, ka datu vākšana un apstrāde ne tikai tas, bet arī šī te iespēja veidot profils no šiem datiem ir problēma, jo ar šo profilu veidošanu gan um, tiek uh, radīts ekonomisks labums, proti izvietojot mērķiecīgu reklāmu, bet arī politiski, sabiedriski ietekmēšana var tikt veikta tādā veidā, ka uh, Uh, šis te cilvēks pat nesaprot, ka viņš tiek ietekmēt, jo uh, tiek ietekmēts, jo tie, kas manipulē, nemaz um, nav atklāti, uh, nepozicionē sev kā kādas politiskās uh, grupas pārstāvji. Un, manuprāt, ir svarīgi norādīt uz to, ka datu aizsardzības pamatregula uh, ir ne tikai startautisks modelis eh, datu aizsardzībai, bet arī pie mums ir konsekventi jāīsteno. Es domāju, ka būtiskas eh, eh, lietas šeit ir mērķim piesaistīšana, bet arī nodokļu ievērošanas kontrola. Un šajā kontekstā, protams, arī datu aizsardzības iestāžu stiprināšana ir būtiska, lai tās tiešām varētu arī pildīt savas funkcijas. Un ja mēs runājam par manipulācijām, vienalga vai tās būtu ekonomisku vai politisku mērķu vadītas, tad mēs uzreiz nonākam arī pie cita jautājuma, proti e-privātums. Tas nozīmē, ka mana saziņa Eh, ar kādu citu saziņas starp divām pusēm ir jāaizsargā neatkarīgi, neatkarīgi no tā, kāds ir saturs un, diemžēl, no tā visa, ko mēs eh, tagad zinām par šo, to, šo te aktuālo konfliktu, tas arī ir uh, gadījums, kurā um, padome vēl nav atzinusi un sapratusi, cik tas nozīmīgi ir demokrātiem pilsoņiem. Es gribu uh, arī um, izteikties, un tāpēc man ir prieks, ka no citām komitejām arī Facebook uzklausīšanā būs uh, kolēģi klāt, jo šī problēma, ko pieminēja Putarelī kungs, neatiec tikai uz sociālajiem tīkliem, bet uh, uz uh, visām iesaistītajām pusēm, kas savāc ļoti daudz datu. Šeit nav runa tikai par Facebook, te ir runa par Amazon, par Google, un principā, manuprāt, šeit ir runa par to, vai vienmēr uh, svarīgi ir eh, ļaut uzņēmumiem eh, izaugt un izplasties eh, līdz pat monopola uzņēmumiem un ka tādējā tiek kropļot konkurence un vairs nav iespējama vispār konkurence. Un šī problemātika mums būtu jāapspriež. Un pēdējā piezīme, ja mēs vēlamies ieviest jaunus noteikumus, tad, protams, pie tā pieder arī kaut kas, kas šobrīd tiek apspriests, proti, ka par nodokļu tiesībām ir jārunā. Uh, Um, tur arī ir uh, jāievēro datu aizsardzības noteikumi, proti ne tikai datu aizsardzībā mums ir jāievēro noteikumi, bet arī par citiem pīlāriem ir jādomā, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un arī digitālajā vidē nodrošinātu demokrātijas principu ievērošanu. Paldies! Paldies, Brigita! Un tagad Jānis Albrechts, lūdzu. Lielas paldies! Pirmkārt, tā kā šī ir mana pēdējā Lībē sanāksme, gribētu sirsnīgi pateikties eh, Giovanni Butarelli un e DPS eh, komandai par to, ka viņš šeit ir klāt un tik cieši sadarbojas ar mums šajos jautājumos. Un, protams, paldies arī kolēģiem, ar kuriem esmu strādājis. Bet es gribētu piebilst arī vienu jautājumu, kas attiecas uz jau minēto resursu jautājumu uzraudzības iestādēs. Un jautājums ir sakojošs. Vai ir sadarbības iespēja ne tikai starp datorsaizdības iestādēm Eiropas Savienībā, bet arī runājot par uzraudzību, ieviešanu, varbūt varētu būt ciešāka sadarbība ar konkurences iestādēm un IT drošības uh, iestādēm. Uh, un varbūt arī mēdīju uzraudzības eh, iestādēm dalībvalstīs. Paldies! Paldies, Jan! Es zinu, ka mēs visi no jums jau atvadījāmies ar Twitter un e-pasta starpniecību, bet eh, komitejā to vēl nesam izdalījuši. Nesatraucies, es tevi nenostādīšu neatrā, neārtā situācijā, bet es gribēju tikai pateikt, ka tu būs mums liels zaudējums šajā eh, komitejā, tas, ka tu dodies prom, bet uh, Es nedomāju to politiski, bet es to tiešām domāju, ka tu esi devis tiešām ļoti lielu ieguldījumu šīs komitejas darbā, strādājot pie datu aizsardzības un citiem jautājumiem. Paldies par visu, ko es darīju šajā komitejā. I really hope you're going today because I... Es ceru, ka uh, tu tiešām dosies prom šodien, Es jau tev trīsreiz pateicos ar Twitter starpniecību, bet, nu, vēlreiz tiešām liels paldies. Mums tevs pietrūks. Nākamā Ana Gomiša lūdzu. Es gribētu arī pateikties Butarelī kungam un visai EDPS komandai par ļoti būtisko ieguldījumu. Es atceros, ka tad, kad Cambridge Analytica skandāls uh, tikko sākās, Butarelī kungs ieradās pie mums un teica, ka tas esot gadsimta skandāls, un šodien viņš eh, mums detalizētāk pastāstīja, kāpēc viņš to tā vērtē. Tas ir milzīgs izaicinājums mums visiem, kā vēlētiem tautas pārstāvjiem, likumdevējiem, bet te pašā laikā mēs zinām arī, kādi ir mūsu uh, ierobežojumi. Un es gribēju viņam pajautāt, vai viņš nedomā, ka viens uh, izšķirīgs svarīgs elements, lai uh, pārtrauktu šo te dominējošo pozīciju, vai tas nav ar nodokļu starpniecību, vai tas nebūtu kaut kas tāds, ko mums būtu jāprasa no mūsu valdībām, lai tās pieņemtu striktus nodokļu jomas pasākumus šajās digitālajās platformās, lai tās nebūtu atbildīgs tikai uh, pa, saviem akcionāriem, bet arī uh, valdībām un uh, pilsoņu pārstāvjiem. Uh, Jūs teicāt, ka algoritmu var pielāgot uh, ētiskiem apsvērumiem, bet kurš tad uh, būs atbildīgs par šiem ētiskiem apsvērumiem? Un to pašu var teikt par uh, AI, jeb mākslīgo inteliģenci. Uh, intelektu, atvainojos. Bet kas tad ar to notiek? Um, jo, ja būtu um, ētika šeit uh, ieviešama, tas taču tā kā tāds nesavienojams jēdziens, tātad uh, mākslīgais intelekts, jo pēc definīcijas ir kaut kas, uh, kas nav cilvēcīgs un tam nav nekādu ētiksku apsvērumu. Tātad šodien es izlasīju, ka patiesībā Facebook jau izmanto AI, lai labotu dažas no komerc problēmām, kas, tām, kas viņiem ir un citā jomā es nezinu, kā vai būtu Relīkungs grib uh, ar mums padalīties, bet ko mēs uh, konstatējam, mēs uh, redzam, ka Cambridge Analytica ir tikai aizberga redzamā daļa. Mēs redzam, ka tur tagad parādās arī citu uzņēmumu vārdi šī skandāla kontekstā, piemēram, tie uzņēmumi, kas ir veikuši investīcijas, lai virzītu vēlēšanu rezultātu zināmā virzienā, uh, un eh, tas ir viņu um, biznesa, bet arī strateģisko interešu eh, dēļ, ka viņi to ir darījuši. Piemēram, Maltā eh, bija viens uzņēmums, kas tur darbojas, bet tā ir globāla Eiropas organizācija, kam ir saiknes ar SCL, kas bija saistīts ar Cambridge Analytica, un, protams, arī uh, tie uzņēmumi, kas eh, ir vērsušies pret žurnālistiem, kas eh, izgaismo viņu eh, nelegālās darbības, Šilings un citi, kas ir apvienotajā karalistē, bet arī citās valstīs, viņi tā tad vēršas pret tiem žurnālistiem, kas uh, um, publisko uh, atklātos faktus par uh, viņu darbībām. Vai jūs varētu dalīties savā viedoklī ar šo, par šo jautājumu? Es atrā, atstāšu Butrēlī kungam arī laiku atbildēt, bet uh, man ir jautājums par struktūru, kā EDPS un uh, individuālas uh, datu aizsardzības iestādes dalība valstīs reaģē uz šiem te tik svarīgiem jautājumiem. Protams, ir apvienotās karalists jautājums, kā reaģēja informācijas komisārs tur. Tas, manuprāt, bija ļoti efektīvi, ļoti sarežģītā situācijā, bet es eh, nezinu, vai jums ir tāds vispārīgs skatījums par to, kā tas uh, dos kaut kādu ietekmi nacionālā mērogā un kāda varētu būt EDPS loma Uh, kad šie jautājumi varētu kļūt uh, tādi uh, politiski būtiskāki, piemēram, pieskaroties tādiem jautājumiem kā e-privātums. Thank you, dear chair. Paldies, priekšsādātāji. Sākšu ar atbildi uz Spinēlīkunas jautājumiem. Gribētu teikt, ka pirms pusotra gada mēs uzsākām iniciatīvu uh, digitālā klīringa iniciatīva tātad, un šodien, līdz šodienai mums ir bijušas vairākas tikšanās ar kompetentajām iestādēm, kas ir atbildīts par patērētāju aizsardzību un privātumu, bet arī par konkurenci. Mūsu pieeja ir tāda, ka tam visām ir svarīga loma spēlējama un um, vajadzētu uh, pārtraukt tādu atsevišķu darbību, lai nebūtu pārklāšanās, mums vajadzētu dalīties ar viedokļiem. Mēs redzam, ka nacionālās iestādes, kas ir atbildīgas par uh, konkurenci, aizvien vairāk uh, tām ir jāsaskaras ar uh, masveida personas datu uh, vākšanu. Tātad mēs gribētu sinhronizēt mūsu dokumentus, un tāpēc nākamajā šī fóruma sanāksmē uh, būs iesaistīti arī tie regulātori, kuri dažās valstīs, atsevišķās valstīs ir atbildīgi par to, lai tiktu ievērots vienādu iespēju princips, jo tas ir svarīgi uh, audiovizuālajā vai vēlēšanu kontekstā. Mēs neuzskatām, ka tādējādi uh, tas eh, novērst pie kaut kādas cenzūras pieejas. Runājot par uh, masveida, jeb šiem kolektīviem sūdzībām, GDPR uh, eh, piedāvā tādu ierobežotu definīciju, neskatoties uz uh, datu aizsardzības iestāžu centieniem iet tālāk, tomēr uh, ir valstis, kurās uh, ir iespējams uh, kolektīvās sūdzības, un ne tikai datu aizsardzības jomā. Bet es domāju, ka noteikumi attiecībā uz kaitējumu un um, juridiskiem līdzekļiem, kā pret to cīnīties, kas ir paredzēta GDPR, uh, varētu tikt izmantot. Es esmu pateicīgs Zipels kundzei par viņas jautājumu par e-privātumu, jo tas man ļauj uh, pateikt, uh, lūdzu, neatlieciet šo dokumenti līdz 2020. gadam. Tāpat kā GDPR, e-privātuma regulējums ir nepietiekams, lai, um, bet ļoti svarīgs, lai um, labotu šo nepienācīgo regulējumu. Piemēram, ja uzņēmums var novērtēt, ka risks individam ir minimāls, bet uh, mūsu intīmākajā zonā mūsu saziņa uh, ir ļoti uh, konfidenciāla, un tāpēc mēs nevaram uh, pieļaut uh, to, ka patērētāji dati eh, varētu tikt izmantot, ja tie tiek vākti šādā kontekstā. Tātad citiem vārdiem sakot, eh, saziņas komunikācijas dati nedrīkst tikt monitorizēti. Tātad e-privātums ļautu cilvēkiem eh, labāk kontrolēt savus datus un uh, arī dotu stimulu tirgumu strādāt pie investīcijām, uh, un nevis strādāt ar šo vispārējo sekošanu, bet tas eh, dotu cilvēkiem instrumentus, lai viņi varētu kontrolēt savu dzīvi tiešsaistē un um, tādējādi tiktu labāk ievēroti privātuma noteikumi. Mēs nevaram Eiropā um, runāt par uh, tādām darbībām, kas ir saistīts ar Cambridge Analytica lietu, uh, tātad uh, ja mēs nepabeigsim juridisko ietvaru, kas mums ir nepieciešams, lai attiecīgi tiesības aizsargātu. Paldies, Jāni, par jūsu jautājumu. Mēs arī um, vairāk kārt esam pozitīvi novērtējuši jūsu lomu. Kompetentās iestādes koordinē ļoti daudz, un uh, juridiskā sistēma, tiesiskā sistēma daudzās dalībvalstīs jau tagad ļauj uh, um, veidot noderīgu, un dažkārt pat tā ir obligāta šī sadarbība ar kompetētajām iestādēm, un uh, mūsu nacionālie noteikumi ļauj datu aizsardzības iestādēm uzņemt kontaktus ar uh, citām iestādēm, kompetentajām iestādēm, un kas, manuprāt, pietrūkst uh, pietrūkst resursu attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām. Tātad aizsardzības iestādēm būtu labāk jāizmanto jaunās tehnoloģijas, ir eh, dažādas izmeklēšanas metodes, man ir iespēja runāt ar eh, apvienotās karalists kolēģi un redzu, ka tūkstošiem eh, dokumentu analīze uh, prasa ne tikai pietiekams resursus, bet arī spējas, un tas ir izaicinājums nākotnē mums. Eh, mēs veicām aptauju, un ja par 25% eh, palielinātu resursus visām datu aizsardzības iestādēm, eh, mēs šeit runājam galvenokārt par juristiem, tad tas būtu nodrīgi un tad mums vairāk būtu jākoncentrējas uz jaunajām tehnoloģijām un uh, Mums ir vajadzīgi arī datu zinātnieki un uh, tam līdzīgi Gomešas kundze. Es ar prieku um, atbildētu uz uh, jautājumu par uh, pievienošanos, bet uh, citi teiks, ka man jāstrādā pie datu aizsardzības, un godīgi sakot, es varu teikt, ka es neesmu eksperts. Un šī te fragmentētā dalību valstu pieeja tagad rada problēmas Tas ir mans personīgais viedoklis, ka uh, nav jēgas tādai uh, uzņēmējdarbības pieejai, uh, ja tas notiek uz pilsoņu rēķina, klientu rēķina, un uh, nodokļi tiek maksāti ārpus Eiropas Savienības. Par algoritmiem ļaujiet man pateikt, ka šajā zālē un uh, arī Eh, šajā te otrā zālē. Otrā pusē mēs eh, šā gada oktobrī organizēsim privāto olimpiskās spēles. Mēs sagaidām tūkstošu cilvēku no 81 valsts, un šogad diskusijas būs par digitālo ētiku. Uh, Kā datu aizsardzības iestādes mēs, protams, uzskatām, ka juridiskais ietvers ir izšķirīgi svarīgs, bet uh, datu aizsardzības pamatregulu un e privātuma regulējums nevar sniegt atbildes uz visām pastāvošajām problēmām, kas uh, izriet no dominējošā uzņēmadarbības modeļa. Ir jāapsver, jāizvērtē, kādā mērā um, varētu uh, vairāk ņemt ētiskus uh, un cieņas apsvērumus uh, un morāls apsvērums uh, nedrīkst skatīties tikai uz juridiskajiem principiem, un tāpēc mēs, balstoties uz pieredzi par ētiku citās jomās, mēs gribētu pārbaudīt, kuri principi tad varētu tikt um, izmantot, lai noteiktu, kurš par ko ir atbildīgs. Te pašā laikā uh, Eh, privātums, eh, noklusētais privātums, ko jūs ieviešat eh, GDPR, varētu būt ļoti noderīgs. Runājot par mākslīgo intelektu, mēs starptautiskajai konferencei par privātumu un data aizsardzību radījām dokumentu un mēs devām ieguldījumu tajā, lai pārliecinātu visas kompetentās iestādes pasaulē, uh, lai e, šā gada pasākuma noslēguma sesija veltītu tieši ētikas un uh, e, AI saiknei, un mēs uh, ar prieku dalīsimies ar jums uh, rezultātos. Es domāju, ka tagad man jāpievērš priekšādātāji kungs jūsu pēdējiem jautājumam. Datu aizsardzības iestādes, jeb DPO, gribētu runāt vienotā balsī un pirms eh, GDPR pilnīgas eh, ieviešanas mēs sākām saskaņot mūsu uh, dokumentus, mūsu darbu. Mums ir attiecīgas apakšgrupas, kurās uh, tiek saskaņot viedokļi, ir izmeklēšanas, uh, ir jānosauc arī uh, kolēģi, kas veic izmeklēšanas, piemēram, no apvienotās karalists, jo viņiem ir daudz skarto datu subjektu, viņi sadarbojas ar citiem, tā skatā ar mums. Uh, lai īpaši, uh, lai, tātad, lai būtu gatavi uh, turmākiem soļiem. Juridiskā analīze tiek veikta attiecībā uz uh, iepriekšējās datu aizsardzības direktīvas noteikumu ievērošanu, bet mums vajadzētu izvērtēt arī, kādas būs ilgtermiņa sekas, runājot par GDPR jauno regulu. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa un gribu jums apliecināt, ka pēc vairākām nedēļām eh, sniegsim jums jau svarīgus eh, pirmos rezultātus, eh, kas tiks apkopot tādā saskaņotā veidā un tos sniegs visas datu aizsardzības iestādes Eiropā. Jā, paldies, Giovanni, jums personīgi un visai komandai par veikto darbu. Liels paldies, deputāti to noteikti novērtēs. Tagad eh, būs neliela pauze, jo mēs eh, gaidām citus kolēģus, kas piedalīsies nākamajā sanāksmes daļā. Drīz sāksim uzklausīšanu. Sirsnīgi sveicu mūsu viesus. Un eh, sāksim darbu pēc īsa brīdiņa.